Präsident! Guten Tag. Meine sehr geehrten Damen und Godājumās dāmas un kungi, es eh, paziņoju, ka 13. decembrī pārtrauktā sesija tiek atkal atklāta.